līdz trīs mēnešiem. Un šādi novērstu citus pārpratums, kādi varētu rasties. Es ceru, ka sadarbība ar, ar komisāru būs ļoti laba. Paldies! Paldies! Diskusijas par šo jautājumu ir noslēgts. Balsošums, balsojums notiks rīt. Dargie kolēģi, turpināsim ar darba kārtības izskatīšanu. Nākošais darba kārtības punkts - tiesta mēra ziņojums sadarbības koordinātoru tīkla izveida imigrācijas jomā. O, pirmajam vārds uh, referentam četras minūtes lūdzu. Sākumā gribētu pateikties uh, kolēģim Intekjeve un uh, Sanaras par atbalstu, kādu viņi man sniedz izstrādājot šo ziņojumu. Gribu norādīt arī uz terminoloģiju, gan padomē, gan komisijai. Es domāju, ka būtu labāk runāt par to, ka jāveido uh, legālā migrācija, jo praktiski mēs runājam par uh, migrāciju un imigrāciju, legālu un nelegālu. Vairākās um, dalībvalstīs ir tā, ka nelegāla iebraukšana ir uh, Uh, pārkāpums, citās nē. Daudzās valstīs ir tā, ka pieeja jeb, jeb nelegāla uzturēšanās nav krimināla nodarījums. Kas nozīmē, ka a, uh, nevajadzētu kriminalizēt šāda a, uh, veida um, darbību vai notikumus. Un ziņojums a, paredz a, arī šīs terminoloģijas izmaiņu, kā arī prioritāšu izmaiņu precizējot un definējot pavisam skaidri, eh, kas ir imigrācija. Šie uh, instrumenti nosaka, ka amatpersonas, kas strādājuši šajā tīklā un kas pārstāv dalību valstis, nāk no imigrācijas iestādēm, un uh, viņu pienākums ir izveidot kontaktus ar draudzīgām valstīm. Šo amatpersonu mērķis ir cīnīties pret uh, nelegālo vai neregulāro imigrāciju un uh, repatriāciju kā tādu. Ņemot vērā šīs regulas spēkā stāšanās datumu, mēs kopš šī laika esam mēģinājuši izveidot sadarbības starp dalībvalstīm, izmantojot Frontex aģentūru. Ar šiem saviem centieniem mēs esam centušies nodrošināt drošību uz ārējām robežām, kā arī uz iekšējām robežām. Mēs vēlamies analizēt risku un nodrošināt uh, visus pārējos darbus, kas ir vajadzīgi, lai uzraudzītu iekšējās un ārējās robežas. Iespējams, ka ārējām robežām būs vajadzīga arī operatīva palīdzība un arī atbalsts, lai veiktu kopējas operācijas. Ir acīm redzams, ka šādas operācijas var būt daudz efektīvākas, ja Frontex aģentūra varētu saņemt palīdzību no e, šādu koordinācijas amatpersonu tīkla. Ir pilnīgi skaidrs, ka ārpus e, Eiropas Savienības robežām ne nepastāv šādas iestādes, kas varētu palīdzēt imigrācijas amatpersonām. Mēs uzskatām, ka šāda divu virzienu informācijas plūsma būtu ļoti noderīga. Sākotnējā regulā tāda nebija paredzēta. Ar grozījumu mēs mēģinam nodrošināt šāda informācijas tīkla izveidi un informācijas sniegšanu drošā interneta vietnē. Te ir runa par patiešām drošām interneta saiknēm, tā lai mēs varētu uh, stiprināt arvien ciešākas saiknes šajā tīklā un tādējādi nodrošināt lielāku drošību uz robežām. Tādā veidā mēs paredzētu arī mehānismu, kura ietvaros tiktu sniegti ziņojumi par eh, sadarbības koordinatoru darbu tīkla ietvaros. Balstoties uz Eiropas Savienības līguma 63. un 66. pantu, mēs varētu paredzēt eh, šādus pasākumus, bet par tiem sīkāk varētu parunāt mazliet vēlāk. Lielas paldies! Komisijas vārdā izteiksies eh, komisāra Valdstrēma. Lūdzu! Paldies, priekšādētāji! Es vēlētos pateikties Lība komitejai, jo īpaši referentam Diezde Merskungam un tāpat arī Jānu referentiem par paveikto darbu pie šī ļoti svarīgā jautājuma. Es priecājos par to, ka ir izdevies panākt vienošanos ar padomi. E, ierosinātie grozījumi ļaus uzlabot sadarbības te Frontexu un e, šiem te e, sadarbības tīkliem, tāpēc mēs arī balstāmies uz IT platformu, lai nodrošinātu to, ka Eiropas parlaments un padomi tiek pienācīgi informēti par šī tīkla darbību. Turklāt, es priecājos arī par to, ka pateicoties grozījumiem, kurus iesniedz parlaments, tiks īstenot uz cilvēku tiesību ievērošanu balstīta pieeja, kas attiecas uz nelikumīgu imigrāciju. Un es vēlos teikt, ka es pilnībā piekrītu referentam tajā, ka mums ir jālieto vārds nelikumīga imigrācija. Diemžēl 73. Eh, pantā tiek runāts eh, nelegāla imigrācija, bet es pilnībā piekrītu tam, ka ir jārunā par nelikumīgu imigrāciju. Paldies par jūsu iesniegtiem grozījumiem, kas ir sasne, sas, saskaņā ar Stokholmas programmu. Un šis te tīkls tiks sada, izveidots tādā veidā, lai mēs labāk izprastu, kāda ir, um, kāda ir migrācijas plūsma, lai mēs pienācīgi varētu tikt galā ar šo fenomenu. Un es um, pri, ceru, ka eh, šis dokuments tiks pieņemts bez īpašas kavēšanās, un tas mums ļaus izmantot efektīvāk šo ļoti labo sadarbības iespēju imigrācijas pārvaldībai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Tagad izteiksies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmais runātājs Koeljo kungs, Tautas partijas grupas vārdā. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, godāmie kolēģi! Parlamentā mēs vienmēr esam atbalstījuši tādus priekšlikumus, kas ir paredzēti uh, cīņai pret uh, nelegālu un nelikumīgu, kā arī pret uh, slepenu imigrāciju. Šajā sakrībā Dievs Demeriskungs jau ir izskatījis vairākus grozījumus regulai kas tika pieņemta 2004. gadā, ar kuru pieņ, tika izveidot šāds tīkls. Šāda sadarbība pilnīgi noteikti ir nepieciešama, un Frontex aģentūra tika izveidota šādos nolūkos. Taču mums ir vajadzīgas arī dalībvalstu pārstāvniecības. Mums ir jāizveido sistēmas vairāk nekā 35 valstīs, lai mēs varētu cīnīties pret eh, nelegālu imigrāciju un eh, atbalstīt legālu imigrāciju. Frontex vienmēr ir darbojies arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Tas ir ļoti nopietni un eh, svarīgi. Tieši tāpēc mums ir arī bijušas attiecīgas saiknes ar šādām valstīm. Mēs cenšamies samazināt risku un cenšamies apmainīt informāciju ar pārējām valstīm. Uh, Informācija, kas tiek iegūta no šādiem tīkliem, eh, varētu tikt eh, ievietota drošās interneta vietnēs, kuras uzturētu attiecīgās dalībvalstis eh, un attiecīgās iestādes, kas strādā pie migrācijas plūsmām. Tāpat mums ir jādomā par informāciju, kas ir vajadzīga, lai pārvaldētu ārējās robežas. Es gribētu teikt, ka Dievs Demeres kungs ir paveicis lielisku darbu gan attiecībā uz eh, kvantitāti, gan kvalitāti. Ir ļoti svarīgi, lai mēs panāktu šo vienošanos pirmajā lasījumā. ALDE politiskās grupas vārdē, vārdā izteiksies Morēs kungs. Lūdzu, vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos izmantot šo izdevību un izteikties eh, sociāldemokrātu ēnu referentes vārdā. Es vēlētos pateikties par to, ka notika konsultācijas ar visiem ēnu referentiem, un es tāpēc vēlētos vēlēt eh, daudz veiksmes konsultācijās ar padomi. Komisijas priekšlikums ietver galvenokārt tehniskas modifikācijas, taču, manuprāt, šis ziņojums ir svarīgs, lai nodrošinātu labāku izpratni par sadarbības koordinātoru darbu šie koordinatori ir iesaistīti patiešām ļoti komplicētā darbā, un tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt eh, caurzmības uh, nolūkos un arī labākas informācijas apmaiņas nolūkos, uh, labāku sadarbību ar Eiropas par parlamentu. Ir jāatcerās, ka ir jāiesaista arī ANO bēgļu birojas un arī citas uh, sabiedriskās organizācijas mūsu darbā. Ir pilnīgi skaidrs, ka imigrācijas plūsmas ir jauktas, un šo koordinātoru darbs trešajās valstīs varētu rais, eh, raisīt dažādas bažas, tā, tā skaitā arī attiecībās pamatiesību pārkāpumiem. Ir jāatcerās, ka patvēruma meklētājiem ir tiesības eh, glābties no vajāšanas. Attiecībā uz eh, šīm kaismīgajām debatēm par terminoloģiju paskaidrojuma memorandā ir iekļauts tāds apmierinošs kompromiss, kas šķiet šīs debates varētu izbeigt. Es vēlētos pateikties Dievs Demeras kungam, un es ceru, ka lielākā daļa grupa šo uh, pasākumu atbalstīs. Liels paldies! Aldi grupas vārdā tēt izteiksies Ilčev kungs, lūdzu. Госпожо председател, аз също искам да се присъединя към тези, които оценяват високо усилията на докладчика господин Диас Демера, тъй като той създаде атмосфера, в която успяхме да Es gribētu pateikties visiem, kas ir devuši savu ieguldījumu, lai mēs varētu godīgi runāt par visu sarežģītākajām problēmām un nonākt pie kompromisiem, kas tagad mūs apmierina pilnībā. Kā liberāļu un demokrāta grupas pārstāvis, man gribas teikt, ka rezultāts ir pelnījis, lai integrēt cilvēku tiesību jautājumu arī migrācijas plūsmu pārvaldībā. Runājot par cilvēktiesībām, mēs varam garantēt humānu un korektu pieju, gan runājot par ierēģiem, kas nodarbojas ar imigrāciju, gan Frontex pārstāvjiem. No nu, otras puses, tas ļauj uzlabot uh, sadarbību um, starp koordinātoriem, uh, arī runāt par Frontex, un tas ļaus tiem iegūt zinātību, kas kalpos visiem, kas nodarbojas ar migrācijas plūsmu pārvaldību. Efektīva pārvaldība ir nepieciešama, jo migrācija nostiprinās un nākotnē būs visticamāk vēl lielāka. Jūs patiešām bija atvēlētas divas minūtes, es jūs pārtraucu mazliet par ātru. Bija grūtības mazliet ar tulkojumu. Es eh, ceru, ka jūs varējāt pateikt eh, visu, ko jūs vēlējāties teikt. Lielas paldies. Tagad eh, viena minūte tiek atvēlēta Kellera kungām, kurš izteikties, uzteiksies, izteiksies zaļo grupas vārdā. Kellers kundzes atvainojos. Lielas paldies. Arī es vēlētos pateikties Dievs Demers kungam par lieliski paveikto darbu. Uh, Eh, šie te eh, sadarbības koordinātori nav jāsver tikai kā eh, tas punkts, kas mums palīdz atrisināt šos sadarbības jautājumus, bet mums ir jādomā arī par jautājumu, kas saistīta ar bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Es priecājos arī par to, ka ir izdevies iekļaut ziņojumā jautājums, kas saistīta ar cilvēktiesībām, jo ties nebija iekļaut sākotnējā priekšlikumā. Es tāpat priecājos arī par to, ka jums izdevās uh, dot lielāku lomu Eiropas parlamentam, jo tā ir vienīgā Eiropas Savienības institūcija, kas tiek tieši ievēlēta un kurai ir lielāks pilnvars pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, lai arī varbūt visi to vēl nav pilnībā aptvēruši. Tāpēc es vēlētos pateikties jums un apsveikt jūs ar lieliski paveikto darbu un ceru, ka rīt mums izdosies vienoties par kompromisu, par kuru jums izdevās vienoties sarunās. Lielas paldies! Un tagad uh, goja NGL grupas vārdā Tavares eh, kungam vārds. Paldies! Nu, vispirms gribu pateikties eh, Dievam Demelādu par lielisko darbu, ko viņš ir veicis. Pateicos par sadarbību un dialogu, kas mums bija visā šajā procesā, tīpaši runājot par sarežģīto jautājumu, atsaucis, kas ir šajā tekstā, tiek piemērotas um, likumīgajiem, nelikumīgajiem imigrantiem, un šeit mums ir jāsaka, ka Demēras kungam bija ļoti konstruktīva un dinamiska pieeja, un padomēji vajadzētu pieņemt nu, tādus atbilstīgus standartus, runājot par šiem likumīgajiem un nelikumīgajiem imigrantiem ir bijis daudzkārt lūkots jautājums par imigrāciju Eiropas parlamentā, un Eiropas Savienībā ir represīvā politika attiecībā uz imigrāciju. Protams, pastāv Frontex, pastāv Schengenas zona, un ir zināma loma, kas jāspēlē sadarbības koordinatoriem imigrācijas jomā, un šī regulācija tiks grozīta. Un mērķis mums pirmām kārtām ir kontrolēt robežas. Parlamentā mēs visi zinām, uh, ka kreisie un daži labējie zina, ka represīvā politika nav imigrācijas politika, kas būtu cienīga nest šo vārdu. Mums, manuprāt, jābalso uh, par Diezda Mēras ziņojumu ar idejām, kas ziņojumā iekšā. No otras puses mēs saskaramies ar uh, kompromisiem, it īpaši ar padomi pirmajā lasījumā, un mēs neesam gājuši tik tālu, cik mums būtu gribējis. Paldies. EFD grupas vārdā Nutākungam pusotra minūte. Priekšsēdētājs kundze, suverēna valsts var noteikt, kurš drīkst un nedrīkst iebraukt tās teritorijā. Uh, Vairākas valdības, eh, tā skaitā Lielbritānija, ir atdevusi, atdevuši šīs tiesības veselam baram um, ehm, birokrātiem bez sejas, kas atrodas Briselē. Uh, Mēs nespējam kontrolēt eh, imigrantus, kas ieplūst Eiropas Savienības teritorijā, un līdz ar to samazinās algas, un eh, mūsu nabadzīgiem iedzīvotājiem vairs nav darba. Es neuzskatu, ka eh, šis koordinātoru tīkls varētu kaut ko apturēt. Mums ir jānodrošina spēcīga imigrācijas valsts katrā valstī, vai nu te ir runa par Jaunzēlandu vai Austrāliju vai jebkuru citu valsti, mēs uzliekam robežas. Bet, ja runa par Latviju vai kādu citu valsti, tad eh, šie iedzīvotāji var mierīgi ceļot pa visu Eiropas Savienību un strādāt jebkurā valstī. Tiek teikts, ka šis tīkls it kā apturēs nelegālo imigrāciju, bet kas notiks, ja tādas valstis kā, piemēram, Rumānija vienkārši piešķir pilsonību simtiem tūkstošu nelikumīgu imigrantu? Manuprāt, tā ir ņirgāšanās par šo sistēmu. Es uzskatu, ka politika politiķiem Lielbritānijā vajadzētu nodrošināt kontroli pār mūsu pašu robežām. Es neuzskatu, ka e, šādas pilnvaras var piešķirt vienkārši nozīmētām amatpersonām. Es uzskatu, ka šādas e, pilnvaras būtu vajadzīgas, ja katra dalībvalsts spētu noteikt, kurš drīkst un kurš nedrīkst iebraukt tās teritorijā. Tāpēc es pilnībā noraidu šo ziņojumu. Lielas paldies! Murvai kundze vēlas uzdot jautājumu. Morvaikons vēlas jums uzdot jautājumu. Vai jūs atbildēsiet? Lūdzu. Paldies. Paldies mūsu kolēģim deputātam, kas runāja par tām grūtībām, kas pastāv pārstāvu Anglijas strādājošiem, ņemot vērā imigrāciju. Es nāku no Angli un Ungārijas, kur diemžēl daudzi nonāk šai situācijā, kad viņiem nākas doties piemēram uz Angliju, strādāt kā medmāsām, ārstiem vai arī uh, strādājošiem ar attiecīgu profesionālo kvalifikāciju. Uh, Ungārijā atalgojums ir ļoti zems, Un cilvēki, kam ir ļoti laba izglītība, ir spiest tā rīkoties. Mans jautājums būtu, diemžēl atslēgts mikrofons. Jums tiek uzdotas 30 sekundes atbildēji. Ja jau ārsti un zobārsti un um, šādu profesiju cilvēki vēlas doties uz Lielbritāniju strādāt, mums viņu prasmes ir vajadzīgas, tad lūdzu brauciet. Taču pašlaik ir tāda situācija, kur tirgus ir pārsātināts. Mēs vairs nespējam kontrolēt, kurš ierodas no Eiropas Savienības valstīm. Tas ir pilnīgi nepareizi, un līdz ar to cilvēkiem vairs nav darba. Došu piemēru. Taksometra šoferis, kas mani veda uz lidostu šodien, bija uh, mūrnieks no Polijas, kurš vienkārši pieradies uh, Lielbritānijā, lai kļūtu par taksometra šoferi. Tā, tas nav pareizi. Lielas paldies, turpināsim darbu pēc runātāja saraksta. Un uh, tagad. Uh, izteiksies Klājas kungs, kurš ir uh, pie politiskām grupēm nepiedarošs deputāts. Paldies, priekšsādātāji. Ir acīm redzami, ka tad, kad mēs vēlamies cīnīties pret nelegālo imigrāciju, es esmu pilnībā par. Ja sadarbības koordinātori var padarīt Frontex efektīvāku, tas ir pozitīvi, bet es gribētu pasvītrot, ka mēs nevaram uh, vadīties tikai no birokrātiskajām procedūrām institūcijās un nevajag zaudēt no skata vispārējo panorāmu. Un vispārējā imigrācijas problēma ir politiska problēma, kur nepieciešama politiskā griba, lai mēs rastu risinājumu. Šodien mēs konstatējam, ka joprojām ir dalība valstis, kā piemēram Beļģija, kuras kas kompensē nelikt nelegālos imigrantus, piešķirot viņiem uzturēšanās atļauju. Ne jau tādā veidā mēs varam cīnīties pret nelegālo imigrāciju, mēs to tikai veicinām šādā veidā. Un var, tu vajadzētu vēl vairāk sadarbības koordinātoru un Frontex darbinieku, ja, š, un ja šādā veidā politika risinās, tad problēma tikai padziļināsies ziņojumā ir piedāvāts runāt nevis par nelegālo, bet par nelikumīgo imigrāciju. Es atzīšos, ka es īsti labi nesaprotu. Man ir iespējas, ka mēs gribam atrisināt problēmu, dodot tā citu nosaukumu un Tas, bet mums kaķi jāsauc par kaķi. Runa ir par nelikumīgo, nelegālo un nelikumīgo imigrāciju. Paldies. Nikolau, eh, Papa Nikolau kungam vārds eh, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājas kundze pats tas apstākļus, ka visi kolēģi sveic Dievs Demeras kungu un referentu un ēnu referentu, kas veicināja ziņojumu sagatavošanu. Tas parāda, ka darbs ir ļoti nopietnas un devis lieliskus rezultātus. Es arī gribu viņus sveikt. Dārgie kolēģi, šīs dienas debatas ir ļoti svarīgas, jo tās mums rāda, ka Eiropas līmenī mums nepieciešams pārvaldīt migrācijas plūsmas, eh, legālās, nelegālās, nelikumīgās. Mums ir nepieciešama koordinācija, lai parādītu solidaritāti starp dalību valstīm, un mēs izmantojam vispozitīvākajā veidā visus mūsu rīcībā esošos instrumentus. Mēs esam izveidojuši šo sadarbības koordinātoru tīklu. Tas ir tīkls, kas attiecas uz 130 valstīm un ļauj mums iegūt labu informāciju. Mēs esam izveidojuši Frontex, mēs esam izveidojuši Eiropas struktūras patvēruma jomā, mēs izmantojam visus Eiropas fondus. Uh, un nostiprinājam, nostiprinām budžetu gadu no gada. Mēs tagad esam nonākuši vieta, kur vajag apkopot visus instrumentus, koordinēt tos, Frontex vajadzības attiecībā uz sadarbības koordinātoru tīklu, un mēs nonākam pie šiem instrumentiem vispozitīvākajā veidā. Tātad mēs esam uz pareiza progresīva ceļa. Un Tas nenozīmē, ka mēs nonākam jau pie sava rezultāta. Grieķijā mums, piemēram, ir 90% imigrantu, kas ir nelikumīgie. Imigranti Eiropas Savienībā tātad daudz darba vēl jāveic, bet pateicoties pozitīvajiem pūliņiem, es domāju, ka mēs varam būt optimisti un varam joprojām vēl uzlabot mūsu sadarbību un paust lielāko solidaritāti un iegūt labākus rezultātus. Komisāris Kunze, eh, mēs atbalstīsim visas komisijas centienus, jūs varat būt pārliecināta, ka mēs atbalstīsim visas jūsu iniciatīvas. Paldies! Nākamais Melcerkungs, viena minūte. Godāmā eh, priekšēdētājs Kunze, Mēs uzskatām, ka šie koordinatori sniedz patiešām ļoti svarīgu darbu, lai nodrošinātu operatīvu sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm un cīnītos pret nelegālo imigrāciju ir jāatcerās, ka mums galvenokārt jādomā par tranzīta valstīm. Uh, tieši tāpēc arī pastāv šāds imigrācijas koordinātoru tīkls, un sadarbība šo koordinātoru starpā ir patiešām um, saprātīgi pasākumi, un tādējādi mēs varēsim efektīvi cīnīties pret nelegālajām plūsmām. Taču ir jānodrošina, lai informācija tiktu sniegta šiem koordinatoriem pēc piesa ātri un efektīvi gan Frontex aģentūrai, gan arī nacionālajām iestādēm. Parasti imigrācijas jautājumos uh, Eh, tiek runāts par spēcīgāku sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm. Es uzskatu, ka Frontex aģentūras eh, kompetences ir jāstiprina, lai tās būtu līdzvērtīgas eh, nacionālo iestāžu kompetencēm, un tādējādi mēs varēsim nodrošināt patiešām drošas ārējās robežas. Lielas paldies! Tagad turpināsim ar brīvā mikrofona procedūru. Pirmais izteiksies Busutilkungs. Grazie, signora Presidente. Paldies, priekšsēdētāji! Kā referents ziņojumam par Frontex, es vēlos teikt, ka es priecājos par to, kādā virzienā iet um, šī jautājuma risināšana. Tas mums ļaus virzīties uz Frontex aģentūras nostiprināšanu. Man ziņojums par Frontex un tāpat arī izmaiņas, kuras ir nepieciešams ieviest Frontex mandātā. Par to mēs runājam šomēnes, tāpēc, ka šomēnes beidz termiņš līdz šinējiem ietvaram, un es ceru, ka janvārī, februārī Liba komiteja varēs pieņemt grozījumus Frontex ziņojumam, un mēs varēsim attiecīgi pieņemt uh, šo ziņojumu komite komitejā. Es ceru, ka mums izdosies novest šo procesu līdz galam pēc iespējas ātrāk, mm, bet katrā ziņā tas, ka mums ir paredzēti šie sadarbības koordinātori un sadarbības koordinātori tīkls palīdzēs mums arī strādāt pie Frontex. Paldies! Nākamais runātājs Rosīkungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs. Paldies, priekšstādātājs kundze. Šis ziņojums varētu būt atbalsta balsojumā, bet runa ir arī par grozījumiem, kas mūsuprāt ir neliederīgi. Aizstāt terminu ne legāla ar, ar, eh, ar vārdu nelikumīga, nu tas vienkārši neko nedod. Pozitīvais ir tas, ka ir paredzēts izveidot sadalbības koordinātoru tīklu, kas nosūtītu uz konsulāriem dienestiem, starptautiskajām organizācijām ar mērķi novērst nelegālo imigrāciju un uh, sekmēt atpakaļ atgriešanu nelegālajiem imigrantiem. Turklāt ir iespējama informācijas apmaiņas caur vēstniecībām, starptautiskajām organizācijām, tas var būt liederīgi, lai cīnītos ar nelegālo tīklu centieniem, ar li, kriminālo tīklu centieniem. Zaudēts daudz laika, bet tagad mūsu priekšā ir izaicinājums, ko mēs, kuram mums jādod atbildi. Paldies! Opermaira kungs! Paldies, priekšsēdētāji. Šāda centrāla iestāde kas eh, nodarbotos ar imigrācijas jautājumiem un eh, kontaktē ar eh, nacionālajām valstīm, ir ārkārtīgi vajadzīga. Mums ir vajadzīga arī sadarbība ar Frontex aģentūrām, ir jānodrošina labā informācijas parauga prakses apmaiņa un jānodrošina vajadzīgās struktūras šādai informācijas apmaiņai. Mums galu galā ir vajadzīga efektīvāka robežu kontrole. Un tieši tāpēc šajā sadarbībā uh, mums vajadzētu spriest arī par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu noslēgšanu. Te ir runa arī par Āfrikas kontinentu. Tādējādi mēs tiktu galā ar šo nelegālo imigrantu haosu Eiropas Savienībā. Pašlaik šī sistēma diemžēl ir vāja un tas rada negatīvas sekas visās dalību valstīs. Frontex aģentūra ir jāstiprina un dalību valstu iestādēm ir jāuzņemās arī Eiropas Savienības pienākumi. Lielas paldies! Nākamais runātājs! Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Paldies, priekšsēdētājs kundze, deputātu dāmas un kungi. Priekšlikums, mūsuprāt, ir pilnīgi skaidrs. Uh, nedrīkst veicināt eh, imigrāciju un sāsināt problēmas. Runājot eh, par to, lai nostiprinātu sadarbības koordinātoru tīklu, mēs nostiprinām arī eh, noteikumus attiecībā uz migrantiem un patvērumam meklētājiem, bet vēlreiz teikšu, ka ir nepieņemami, ka uh, termins nelegāls tiek aizstāts ar nelikumīgs. Tas nozīmē, ka mēs kvalificējam kā leģitīmu kaut ko, kas ir pretrunā ar likumu Pilsoņiem pietiek jau šādu noteikumu un reiz vajadzētu, lai deputāti, kas te sēž, to apzinātos. Diemžēl man ir tāda sajūta, ka šis ziņojums ir karikatūra. Karikatūra par parlamentu un tas izpaužas šajā ziņojumā. Paldies! Uh, Lielas paldies! Uh, grozījumi šajā regulā atvieglos informācijas apmaiņu lai uh, pārvaldītu, tiktu galā ar nelikumīgo imigrāciju. Es nevēlos to uh, regulēt, es vēlos to apstādināt. Galu galā uh, šāda pakļautība Eiropas kultūrai, kas it kā ne Eiropiešus pārvērš Eiropiešu, Eiropiešos vienas paudzes vai divu paudžu laikā, man nav pieņemama. Šeit ir jāatcerās par to, ka konkrētām tautām ir sava kultūra. Uh, Ja mēs ieviedīsim trešās pasaules pilsoņus Eiropas Savienībā, tad mēs ieviedīsim trešo pasauli Eiropas Savienībā, un tas nenotiks uz īsu laiku, tas notiks uz vismaz sešām desmitgadēm. Nākamā runātāja lūdzu, Morvais kundze. priekšstādātājs kundze, dārgie kolēģi, komisārs kundze, manuprāt, ir jāroda risinājums, kas būtu atbilstīgs, un es piedāvātu rīkoties tā, lai ikvienam būtu tiesības savā valstī dzīvot un rast ekonomiskos un sociālos apstākļus, kas atbilst Eiropas pilsoņiem, bet bieži vien mēs redzam dalījumu divās kategorijās. Ungārijā, kā jau es nu pat teicu, situācija veselības jomā ir sagrūsi bezdibeņa malā, jo ārsti, medmāsas, augsti kvalificēti speciālisti ir spiesti ekonomisku jautājumu dēļ kļūst par, kļūt par ekonomiskajiem bēgļiem, eh, migrantiem kopienas iekšienē, doties uz citām valstīm. Nepieciešama šīs situācijas analīze un jārīkojas tā, lai eh, tiktu nodrošināti pienācīgi dzīves apstākļi arī kvalificētiem ārstiem, medmāsām viņa valstī. EU komisija un Frau Lielas paldies, iedosim vārdu Eiropas eh, komisijas pārstāvē, lūdzu. Very much. Lielas paldies. Pat ja debatēs tas neizskanēja, ja es pareizi saprotu, Dievs Demērs kungs, tad jūsu priekšlikumam ir ļoti liels atbalsts un Ar to es jūs apsveicu, jo tas parāda, ka jūs esat paveicis ļoti nozīmīgu darbu. Tāpat es vēlētos atkārtot vēlreiz to, ka es priecājos par to, ka jūs esat iestrādājis arī cilvēktiesību jautājumu, pateicoties komitejā izstrādātiem komitejiem. Jūs tik tiešām parādījāt, ka vissvarīgākie elementi, tā skaitā arī cilvēka tiesības, eh, tiek ņemtas vērā tad, kad mēs raugamies uz izcelsmes valstīm. Un, uh, Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums arī um, runājot par nelikumīgu imigrāciju, tātad izcelsmes valsts, jo mēs zinām, ka ir liela saiknes starp to, kāda ir situācija attiecīgajā valstī uh, cilvēktiesību jomā. Tāpēc arī um, patvērumu meklētāju uh, atbalsta birojas cenšas apvienot, nepiecie, apkopot nepieciešamo informāciju, un mērķis ir nodibināt kontaktus un uzturēt tos ar izcelsmes valsts uh, varas iestādēm, protams, cīnoties pret nelikumīgu imigrāciju, bet ņemot arī vērā cilvēktiesību situāciju attiecīgajā valstī, nevienmēr to ir iespējams izdarīt un paveikt. Tas katrā ziņā ir mūsu darba kārtībā, un es domāju, ka ar savu darbu jūs esat uzlab palīdzējis arī mums, un um, paldies vēlreiz jums un Ānu referentiem par ļoti nozīmīgo darbu. Lielas paldies, komisāras kundze. Tagad dosim vārdu vēlreiz referentam Diezam Demēram. Lūdzu, jums divas minūtes tiek atvēlētas. Jā, senjorā prezident. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Lielas paldies, komisāres kundze, par jūsu laipnajiem vārdiem. Paldies par jūsu apņemšanos. Vēlreiz man jums jāsaka, ka es apbrīnoju veidu, kā jūs pārvaldāt savu amatu. Šovakar bija 18 uzstāšanās, un vairākuma grupa nolēma atbalstīt ziņojumu. Es gribētu teikt paldies visiem, kas laboja vai uzlaboja dažus būtiskus šī ziņojuma aspektus. It īpaši es domāju par sadaļu par cilvēktiesībām, par eh, patvērumu atbalsta biroju un atbalstu ANO bēgļu komisariātam. Tik lielā fórumā kā šeit nevienmēr ir viegli vienoties, bet es gribu pasvītrot, ka visi esam pielikuši pūles, lai nonāktu pie eh, ļoti būtiska konsensa. Dārgie kolēģi! ja balstoties uz centriski labējo nostāju un demokrātu un kristiešu nostāju, tad es izsakos par labu terminam nelikumīga imigrācija. Un es domāju, ka no juridiskā, semantiskā un ētiskā viedokļa termins nelegāls nav pieņemams. Vēlreiz paldies visiem kolēģiem par atbalstu un pateicos arī kolēģiem, kuri šovakar uzstājās, pat ja nevienmēr viņi piekrita man. Paldies! Lielas paldies, līdz ar to debatas ir beigušās un balsojums notiks rīt. Godānie eh, kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir eh, Matjē Konzes